Please, can I ask the press Vai... to finish their job and let us start? Vai es varētu lūgt preses pārstāvjiem pabeigt savu darbu un ļaut mums sākt sanāksmi? 15 sekundes jums, un tad mums būs jāsāk. Start! I would uh, like to ask uh, those attending not to. Tos, kas ir ieradušies, es lūgšu neieņemt tās vietas, kas ir rezervētas konkrētiem cilvēkiem. Šai sanāksmē varēs sekot līdzi klausīšanās telpā, kā arī tā tiks straumēta internetā. Es vēlos lūgt presi tagad pamest šo telpu. Lūdzu, nesēdiet priekšā deputātiem. Please, we have to start our hearing, please. Lūdzu, mums ir jāsāk uzklausīšana. Tātad, labdien visiem! Es gribētu sveikt mūsu vidū komisāra amata kandidātu Jonatanu Hīlu šajā uzklausīšanā Ekon komitejā. Kā jau jūs zināt, šīs uzklausīšanas mērķis ir uh, ļaut parlamentam izmantot uh, tā līgumos iekļautās tiesības balsot par komisāru kolēģiju un jo īpaši palīdzēt komitējai izvērtēt to, vai komisāra kandidāts ir pietiekami kvalificēts, lai būtu kolēģijas loceklis, uh, un lai veiktu konkrētos darbu uzdevumus, kas viņam tiek piešķirti. Es gribētu atgādināt, ka saskaņā ar reglamenta 16. pielikumu parlaments izvērtē komisāra amata kandidātu pamatojoties uz viņa vispārīgo kompetenci, uzticību Eiropas vērtībām, personīgo neatkarīgumu, kā arī izvērtē viņa zināšanas, portfolio, komunikācijas prasmes un politiskās prioritātes, kā arī devumu jaunās komisijas kopējā strateģiskajā darba kārtībā. Tāpat es gribētu atgādināt, ka pirms uzklausīšanas komisāra amata kandidātam bija jāatbild rakstveidā uz sagatavošanas jautājumiem, un rakstveida atbildes ir izdalītas deputātiem visās vajadzīgajās valodās, un saskaņā ar piemērojamo procedūru uh, Kandidāts ir iesniedzis deklarāciju par interešu, konfliktu neesamību un uh, ir arī atzinums, ka par šo paziņojumu nav eh, nekādu komentāru. Tagad komisāra amata kandidāts tiks aicināts eh, nakt klajā ar ievadvārdiem, kas nedrīkst būt garāki par 15 minūtēm. Viņam tiks dots vārds 5 minūšu ilgumā noslēguma runai. Un pēc ievadrunas eh, būs laiks 45 jautājumiem no deputātiem, 3 minūtes katram, proti 1 minūte jautājumiem, 2 minūtes atbildēji. Pirmo jautājumu kārtu uzdos politisko grupu pārstāvji un partijām nepiesaistītie deputāti. Uh, Deputātiem ir jāatgādina, ka, lai visi deputāti pagūtu uzdot jautājumus, tik stingri piemērots triju minūšu noteikums, un es būšu spiests atņemt eh, mikrofonu tiem deputātiem, kuri pārkāp šo noteikumu, kā arī deputāta amata kandidātam, ja viņš to darīs. Tulkojums tiks nodrošināts 23 valodās, un tāpēc visi runātāji varēs izmantot savu valodu. Es vēlos atgādināt arī to, ka viss, ko jūs sakāt, būs jāiztulko, tāpēc jums nevajadzētu runāt pārāk ātri. Tāpat vēlos informēt, ka šī diskusija būs klausām tiešsaistē parlamenta interneta mājaslapā, un um, tajā būs pieejama arī sēdes video ieraksta versija. Pirms es dodu vārdu komisāra amata kandidātam, gribētu tik vienam atgādināt, ka viņa veicamie uzdevumi ir ārkārtīgi svarīgi. Finanšu stabilitāte, finanšu integritāte, tirgus uzticamība, efektivitāte ir vispārīgie viņa darba kārtības mērķi, tāpat arī uh, šī amata ieņēmējiem būs jāpavē, jāpabeidz tirgus reformas, jāstrādā pie kapitāla tirgus savienības, jāatvieglo uzņēmumu piekļuvu finanšu investīcijām. Un mēs esam ļoti ieinteresēti uzklausīt komisāra amata kandidāta viedokli par šiem jautājumiem. Lūdzu, komisāra kandidāta Hīla